competenti autorità della Romania mi hanno comunicato. Jā, Rumānijas eh, attiecīgās iestādes man teica, ka Kretu no 1. novembra 2014. gada saistībā 7. pāntu, 1. punktu tiesību aktam par eh, deputātu vēlēšanām Eiropas parlamentā Tās ir vispārīgas tiešas vēlēšanas un saskaņā ar 4. pāntu 1. un 4. punktu reglamentā parlaments pieņem Emiljāna Pavela vēlēšanas saka, no 1. novembra 2014. gada pieņem zināšanai. Saskaņā ar 2. pāntu reglamentā tik ilgi, kamēr netiek izteikti iebildumi, Pāvelkungs. sekot līdzi parlamenta darbībai un uh, orgānu darbībai, pilnīgi izmantot, jo tās tiesas, kas ir Eiropas parlamenta deputātiem. Ar lielu prieku es sveicu Kanādas parlamenta delegāciju pie mums viesos.